Tunējas tirdzniecības politikas ietekmi uz globālajām vērtības ķēdēm. Došu vārdu runātājai Marijai Renai Lūdzu. Lielas paldies priekšādātājiem! Mūsu ekonomikas sistēma ir globalizēta, un tā darba, tā šobrīd balstās uz fragmentētu ražošanu. Lielākā daļa preču, ko patērējam šobrīd, nāk no dažāda veida eh, pasaules malām visā pasaulē, un nereti tas uh, Labākais variants ir veidot atbilstīgu savstarpējo savietojamību, izmantojot uzlabojumus. Un turklāt jāpārliecinās, ka visas šīs eh, iegūtās sastāvdaļas nāk no tādas vidas, kur tiek ievērota vidas aizsardzības standarta, bet jāsaka, nereti ir arī gluži otrā. Tur vietas, no kurām šīs preces vai sastāvdaļas iegūstam, neievērot ne, ne vidas standartus, nedz, nedz arī nodokļu maksāšanas standartus. Eiropas Savienībai ņemot vērā, ka tā ir svarīgākais eksportētājs un importētājs preču un pakalpojumu jomā, ir jāizteno tāda tirzniecības politika, kas kalpotu kā svira šādu vēr, globālu vērtības ķēdu, uz, ķēžu uzlabošanā, lai būtu ilgspējīga attīstība pilnīgi visiem, tādējādi tādos ieguldījumu godīgākas globalizācijas veidošanā. Šobrīd trūkst pārskatāmības un atbildības visos šajos procesos. Tā rezultātā palielinās risks, ka darba ņēmēji varētu tikt eksploatēti, ka, nevarētu, ka nav ievērotas pamattiesības un pastāv negodīga konkurence arī sociālajā jomā, vides jomā un arī fiskālajā, jeb nodokļu jomā. Šai ziņojumā runājam arī par to, ka Eiropas tirniecības politika ir saņēmusi kritiku arī no pilsoņiem. Viņi vēlas, lai globalizācija būtu taisnīgāka un pārskatāmāka. Šai ziņojumā līdz ar to pieprasām, lai komisija veic virkni mērumu pasākumu, kas ļautu šo vērtību ķēdi globālā kontekstā padarīt atbildīgāku un pārskatāmāku. Varu jums izklāstīt dažus no šiem piemēriem. Nu, piemēram, tirniecības nolīguma iekļaušanas, tirniecības nolīgumos būtu jāiekļauj arī tādas klauzulas, kas pārliecinās, piemēram, par neizvairīšanos no nodokļiem un krāpšanas apkarošanu šai jomā jāizteno arī cita veida tiesība akti, kas attiec, piemēram, uz minerālu konfliktiem, konfliktu zonām. Tam jā, jāparādās. Šeit jābūt tādiem nos, nosacījumiem un striktām prasībām, kā tas eh, noteikts arī Pasaules tirniecības organizācijā. Turpat arī marķēšanas sistēma atbilstīgā veidā varētu garantēt to, ka mēs lietojam produktus un preces atbildīgā jomā, ievērojot arī vides normas. Nu, te, piemēram, Itālijas iniciatīvu var pieminēt. Uh, kas attiecas uz tādu tomātu marķēšanu, kas tiek audzēti vides norm, ievērojot vides normas. Šajā ziņojumā vienādas ļoti daudzas iniciatīvas, arī tādas, kas nāk no privātās jomas. Un šai ziņojumā esam iekļāvuši kopsavilkumu no ļoti gara un plaša darba. Esam daudz diskutējuši par to, kā pārvaldīt globalizāciju. Manuprāt, tiek panākts atbildīgs, atbilstīgs rītsvars mērķu sasniegšanai, tātad padarot tirzniecību par tādu instrumentu, kas nes priekšrocības pilnīgi visiem. Pavisam nesen kāds kolēģis uh, citēja Simonu Vēju. Viņa teica, ka, lūk, kompromisus meklējot, mums ir jānonāk pie tāda risinājuma, kas ir kvalitatīvāks, kas ir augstāks, labāks nekā katras atsevišķās puses ierosinātā izejas pozīcija. Un tāpēc gribu teikt paldies visiem mēnu referentiem, ir īpaši Vasakungam, kas ir šeit un kas tiešām ļāva pie šāda labāka kompromisa kopīgiem spēkiem arī nonākt. Un ceru, ka balsojumā rīt šis ziņojums iegūs arī plašu kolēģu atbalstu. Es paldies, saka priekšēdātāji. Tālāk brīvā mikrofona procedūra un pirmais Šons Kelijs. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti rūpīgi uzklausīju, ko teica uh, mūsu referenta. Tiešām ļoti līdzsvarots viedoklis. Esmu no Inta komitejas un esmu sevišķi interesēts tirzniecībā. Tirzniecība ir ārkārtīgi svarīga, jo, ja kaut kas tiek saražots, tas arī ir jāpārdod. Un ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība varētu tirgoties uh, visur pasaulē. Tas ļoti ietekmē ekonomikas attīstību visās dalību valstīs. Un mēs redzam, ka nolīgumi ir ļoti veiksmīgi un četru gadu griezumā pa 50% ir palielinājies eksports. Un ir nepieciešams jautājums risināt uh, kopumā, un tāpēc arī risinājums varētu būt, lai mēs turpinātu slēgt uh, tirzniecības noliegumus, bet te pašā laikā saprastu, uh, kāda varētu būt ēnas puse un nodrošināt arī sadarbību ar interesētām personām, un lai visi negatīvi aspekti tiktu mazināti. Lielas paldies! Lūdzu, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Eiropas Savienības tirzniecības politika ir kļuvusi par bažu avotu. Tādi nolīgumi kā cita nav veiksmīgs veids, kā arī snākt tirzniecības politikas jautājumus. Mēs varējām redzēt viedokļus visā Eiropas Savienībā un arī saprotam, ka MVU ir centrālā vērtības ķēdes sastāvdaļa visā pasaulē. Un tas nozīmē, ka ir nepieciešams ka nepieciešams saprast, ka šajā konkurētspējīgā vidē ir jānodrošina vienādi kvalitātes standarts, attiecies arī uz vidi, arī uz cita veida standartiem, arī uz uh, darbinieku aizsardzību. Un ir jābūt nepieciešamai, nepieciešamībai aizsargāt konkrētus aspektus. Tagad lūdzu Marijas kungs. Paldies, priekšsēdētāja kundze. Brīva tirsniecības nolīguma. Pēc būtības veicināja to, ka attīstības valstu ekonomikas tika sagrautas. Un tas nozīmē arī to, ka tiek ar vien vairāk piesaistīti tirgi tajās valstīs, kur uh, darbinieki tiek eksploatēti šobrīd ir nepieciešams izdarīt spiedienu uz tām valstīm, kas saražo produktus, ko mēs patērējam. Ir svarīgi, lai viņi pieņemtu uh, starptautiskās darba organizācijas konvencijas. Ir nepieciešams aizsargāt arī cilvēktiesības. Ir jābūt arī noteikumiem, kas pieprasa vīdes aizsardzību, un nedrīkstam pieļaut arī to, ka uh, cilvēki tiek nodarbināti un eksploatēti pārmērīgi. Un tad, protams, tas ietekmē starptautisko tirzniecību. Tagad lūdzu nākamais runātais. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmam kārtām vēlos pateikties referentam, saka Jakobs Čiča kungs. Mums ir jābūt atklātiem. Eiropas Savienība ir morālā stāja, lai mēs varētu nodrošināt pienācīgu vērtības ķēdi uz mūsu planētas. Mums ir jāraida šis signāls, un mēs varam to eh, gan šodienas diskusijas laikā, gan arī rīt, kad balsosim, mēs varam skaidri parādīt savu nostāju. Runāsim par būtiskākām lietām. Ir eksploatācija, kas notiek daudzās valstīs. Cilvēki tiek eksploatēti un viņiem tiek maksāts pārāk maz. Tas pats attiecas arī uz nodokļu nemaksāšanu, nodokļu paradīzēm. Nākamais aspekts ir vides sagraušana, kas notiek daudzās valstīs. Par to visu īstenībā maksājam mēs, jo Eiropas Savienība ir lielākais uh, uh, donors, lielākais maksātājs un palīdz valstīm, ar kurām ir noslēgta arī līgumi. Tāpēc arī, manuprāt, šeit līdzsvarots priekšlikums. Paldies, līdz ar to Lūdzu, tagad komisijas vārdā komisārs Arijas Kaņiete. Paldies, priekšsēdētājs kundze, cienījamie deputāti. Pirmām kārtām vēlos pateikties Eiropas parlamentam komiteja un arī mūsu referentiem Marija Arēnas kundzei. Paldies par darbu, ko viņi ir ieguldējusi, lai taptu šis ziņojums. Eiropas komisija un parlaments saprot, ka ilgspējīgas attīstības mērķi ir ārkārtīgi svarīgi un 2030. gada darba kārtība ir ļoti svarīga Tas viss ir cieši savīts ar Eiropas Savienības politikam. Ir jābūt sociāli atbildīgam, ir jābūt arī atbildīgam no komercdarbības viedokļa. Un tas nozīmē, ka ir nepieciešams e, veicināt arī regulatīvos pasākumus. Mēlos teikt, ka parasti uzņēmumu sociālā atbildība ir e, brīvprātīgs process runāšu par to, kādi šobrīd mums ir pasākumi attiecībā uz globālās vērtību ķēdes veicināšanu. Mūsu tirzniecības politikas ie, ie, ietveros mēs tagad esam panākuši daudzus risinājumus, lai varētu integrēt ražošanu globālajā vērtību ķēdē. Tas attiecas arī uz intelektuālām e, īpašumtiesībām, tas attiecas arī uz uh, Uh, valsts iepirkumiem. Ir svarīgi, lai valsts iepirkumi būtu brīvi no korupcijas un lai būtu ilgspējīgi risinājumu. Ir arī priekšlikuma par uzņēmumu sociālo atbildību un par atbildīgu komercpraksi. Tas attiecās arī uz starptautiskajām konvencijām. Uh, mēs arī sadarbojamies ar starptautiskajām organizācijām attiecībā uz uh, vadlīnijām pār uh, pienācīgu centību. Mēs arī runājam par to, kā, kā startautiskie noteikumi tiek ievēroti attiecībā uz darbinieku aizsardzību. Komisija šobrīd strādā pie politikām, kas ietekmēs šo jomu, un, protams, ir jāturpina arī integrācija un dzimuma līdztiesības ievērošana tādos jautājumos kā tirzniecības nolīgumu um, pārrunas. Runājot par citām politikām, komisija uh, rīkojās ļoti plaši. Ir dažāda veida programmas, kas veicinā kapacitāti tā, lai veicinātu uh, reformas attiecībā uz vides darbinieku aizsardzības standartiem daudzās valstīs. Eiropas Savienībā mazi un mikro uzņēmumi arī pārņem ANO uh, cilvēktiesību priekšlikumus. Mēs sadarbojamies arī ar Startautisko darba organizāciju attiecībā par uh, globālām vērtības ķēdēm un par to attīstību. Mēs cīnāmies pret to, lai bērnu darbs netiktu izmantots un uh, piespiedu darbs netiktu izmantots. Mēs piedalāmies arī konferencēs par starptautiskajām privātiesībām un runājam arī uh, par attiecībā uz jurisdikcijas jautājumiem trešajās valstīs. Mēs arī cīnāmies par to, lai ētiska komercprakse un uh, uzņēmumu cilvēktiesību, uzņēmumu sociāla atbildība tiktu ievērota. Mēs tagad pieprasām no uzņēmumiem tā, lai uh, šie, lai šie uzņēmumi atklātu informāciju par uh, to, kā notiek cīņa ar korupciju, eh, kukuļu apkarošanu un cilvēktiesību ievērošanu. Direktīvā par, eh, no, par eh, līdzekļu apmazgāšanas apkarošanu arī šī direktīva ir ļoti daudz ko izdarījusi, lai varētu nodrošināt caurskatāmību. Mēs darbojamies šajās jomās un cenšamies visas šīs iniciatīvas turpināt un noteikti komisija turpinās sadarboties ar Eiropas parlamentu.